To, madam. Sveicam eh, atkal jūs mūsu vidū, augstās pārstāvs kundze, komisijas vicepriekšsēdētājs eh, kundze, un eh, š... tagad mēs uzklausīsim augstās pārstāvs um, paziņojums. Mēs runāsim par austrumu partneru attiecību samitu, kas notiks Varšavā 29. septembrī. Vārds jums, augstās pārstāvs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarītā. Eh, par iespēju uzrunāt jūs sagaidot Austrumpartnerības samitu, kas eh, notiks Varšavā 29. un 30. septembrī šīs nedēļas beigās. Eh, priekšsēdētāji parlaments vienmēr ir atbalstījis Austrumpartneru attiecības, un jūs, priekšsēdētāji, uzstāsities parlamentu vārdā šajā sakarā, un apsveicu jūs personisko iesaistīšanos un jūsu klātbūtni samitā un pateicos jums par pūliņiem, ko jūs esat pielikuši, lai varētu attīstīt eh, austrumu partnerības eh, attiecības, stiprināt eh, attiecības starp Eiropas Savienību un austrumu un dienvidu. Kaimiņiem ir būtiska prioritāte un būtiska manā darbā un ārējās darbības dienas darbā, pēc kā spriež par mums. Pēdējo 20 gadu gaitā vēst, ir notikušas lielas pārmaiņas. Un Mums ir eh, jāpalīdz mūsu austrumu un dienvidu eh, eh, kaimiņu valstīm viņu pārejas procesā uz noturīgu demokrātiju, jo šis process veicina mūsu pašu drošību un labklājību. 2009. gada maijā mēs uzsākām austrumu partnerattiecību kā ietvaru, kas palīdz veidot Eiropas Savienības politiskās asociācijas un ekonomisko integrāciju ar sešām valstīm - Armēniju, Azerbeidžānu, Baltkrieviju, Grūziju, Moldovu un Ukrainu. Mēs esam panākuši ievērojumu progresu pēdējo divu gadu laikā divpusējās attiecībās, un šogad mēs vēlamies pabeigt eh, asociācijas nolīgumu ar eh, Ukrainu, ieskaitot visaptverošu brīvās tirzniecības eh, zonu, kā arī esam iecerējuši uzsākt visaptverošu brīvās tirzniecības zonas sarunas ar Moldovu un Grūziju, pēc tam, ka tās ir īstenojušas nepieciešams nepieciešamos nosacījumus. Papildus tam mēs eh, esam panākuši krietnu progresu mobilitātes ziņā, mēs esam ieviesuši vīzu izsniegšanas projektu ar uh, Ukrainu un Moldovu un vīzu atvieglojumu un atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ir stājušies spēkā ar Grūziju pirms dažiem mēnešiem. Tāpat arī mēs esam ieplānojuši uzsākt sarunas līdzīgi nozīgumu saka, no, nolīgumu sakarā ar Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju vistuvākajā nākotnē. Varšavā mēs runāsim par šiem jautājumiem. Uh, Vēlos sacīt, ka mūsu partnerattiecības iet krietni tālāk nekā attiecības starp valdībām, tas darbojas kā saikne starp tautām. Un es ļoti atbalstu parlamentu pūliņus stiprināt šīs saiknes ar austrumu partneriem, veidojot Eironest parlamentāro asambleju. Pilsoniskā sabiedrība un biznesa fórumi tiks veidoti, tiek veidot šajās partnerattiecībās, un abi tiksies Varšavas samita ietveros. Papildus tam vairāk nekā 2000 studentu un akadēmiķu no austrumu partnerattiecības valstīm e, ir saņēmuši finansējumu, lai varētu e, studēt un Eiropas Savienībā. Austrumu partnerattiecība e, tiek veidot uz savstarpēju atbildību un balstoties uz mūsu demokrātijas principiem, cilvēktiesību ievērošanu un pamatbrīvībām, kā arī tiesiskumu. Polijā Mēs eh, dosim mūsu partneriem iespēju apzināties, ka Eiropas Savienība apzinās eh, savu Eiropas eh, kaimiņu centienus un izvēli Eiropas virzienā un ka tas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu veidot demok dzīvotspējīgu demokrātiju viņu valstīs. Mūsu austrumu partneri šobrīd atrodas dažādos etapos uz šī ceļa, un mūsu loma ir piešķirt praktisku atbalstu šim procesam, politiskai asociācijai un ekonomiskai integrācijai Eiropas Savienībā. Pirms kāda laika es darīju zinām savu veistījumu Ukrainas sākarā un e, pašai Ukrainai, kur uzsvēru, ka ir ļoti nozīmīgi nodrošināt tiesiskumu un ka šim principam ir jābūt mūsu attiecību eh, kabatā. Mēs esam īpaši nobažījušies eh, par eh, ties, tiesvedības gadījumu pret Jūliju, Jūliju Timošenko un citiem viņas valdības locekļiem un plāniem atgriezties pie agrākās vēlēšanu sistēmās. Eiropas Savienība tāpat ir nobažījusies par represijām attiecībā uz cilvēktiesību cīnītājiem Baltkrievijā. Decembra prezidenta vēlēšanās un kopš tā laika uh, ir noteikts san, uh, Eh, sankcijas un mēs eh, pret šo valsti un mēs esam aicinājuši bez kavēšanās eh, atbrīvot un rehabilitēt visus politiskos ieslodzītos. Tajā pašā laikā mēs esam palielinājuši savu palīdzību Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai, turpinot pārskatīt kaimiņu attiecību politiku, pie kā strādājam mēs un Stefans Fīle. Mēs apzināmies, ka ir nepieciešama lielāka ekonomiskā eh, integrācija, lielāks finanšu atbalsts un eh, ciešāka politiska sada, eh, sadarbība. Vēl ļoti nozīmīga sastāvdaļa kaimiņu attiecību politikā ir atbalsts, kas tiek piešķirts nevaldības organizācijām, veidojot partnerattiecību ar pilsonisko sabiedrību. Tas nozīmē, ka Mēs veidojam eh, eh, kaimiņu attiecību eh, pilsoniskās sabiedrības rīku. Tāpat arī mēs strādājam pie tā, lai izveidotu jauno Eiropas demokrātijas stiprināšanas rīku, lai varētu atbalstīt demokrātiskās pārmaiņas mūsu kaimiņu valstī. Priekšsēdētāji, konflikti šajā reģionā Kalnu-Karabaka, Piedņestra, Abhāzija, Dienvidu Osetija ir visnozīmīgākie šķēršļi progresam. Un mēs sagaidām, ka mūsu austrumu partneri strādās daudz, lai varētu nodrošināt mierīgu konfliktu atrast problēmas atrisināšanu, lai risinātu izaicinājums, eh, ko nosaka šie konflikti. Augustā savā ieteikuma, pēc man ieteikuma padome eh, apstiprināja Filipa Lefora kā Eiropas Savienības speciālā pārstāvja Dirvid Kaukāzā iecelšanu, un viņa mandāts ietver mierīgu konfliktu atrisināšanu saskaņā ar starptautiskajiem likumiem, ciešā sadarbībā ar visiem iesaistītajiem partneriem. Tāpat arī Kalnu Karabahā ir ar augstu prioritātu mūsu dienas kārtībā. Atbalstam Minskas grupai, mēs uzturam dialogu ar visām pusēm, lai palīdzētu tām rast risinājumu. Eiropas Savienībai ir griba un kapacitāte veikt pasākums atbalstot konfliktu stabilizāciju un atrisināšanu kā jau tas parādījās pēc Gruzija, kara Gruzijā 2008. gadā. Mēs esam izveidojuši Eiropas Savienības monitoringa misiju un mēs eh, arī esam līdz priekšsēdētāji eh, Ženēvas starptautiskajās sarunās. Attiecībā uz Piedņestru Eiropas Savienība ir strādājusi, lai izveidotu sarunu eh, procesu pēc sev. Formulas 5 plus 2, un mēs sagaidām, ka tas būs auglīgs. Un Mēs esam gatavi e, turpināt strādāt pie demokrātijas veidošanas un nodrošināt tiesiskuma iestāšanos e, un tiesi, demokrātijas attīstību šajā reģionā. Paldies, priekšsēdētāji. E, viceprezidents Kundze Elmārs Broks no Tautas partijas politiskās grupas. Herr Kommissar, ich Es uh, domāju, vai uh, Eštons kundze ar uh, austrumu partnerību domā arī kopienas politiku, bet to mums droši vien vajadzēs pārināt vēlāk. Taču man ir dažas piezīmes. Es ceru, ka sanāksme Vāršavā būs sekmīga, ka tā izveidos arī zināmu atmosfēru, Es ceru, ka neraugoties uz atšķirīgiem notikumiem dažādās valstīs, jo īpaši Baltkrievijā mums izdosies pastiprināt pieejas daudzpusējiem risinājumiem. E, Tika pieminēts arī Kosovas konflikts, Kārabaha, un uh, tur ir interešu sasaiste starp austrumu partnerības dalību valstīm. Un varbūt, ja pastiprinātu šo sasaisti, tad būtu vieglāk risināt šādus konfliktus. Es uzskatu, ka austrumu partnerības partnerība būtu jāpastiprina šo daudzpusējo pieeju, ņemot vērā dažādas geogrāfiskas, ģeopolitiskas saiknes, un tas ir ekonomisks kā arī politisks jautājums. Ir svarīgi, lai tādas valstis eh, kā eh, Baltkrievija, eh, tādu valstu gadījumā mēs spēcīgāk sadarbotos ar pilsonisko sabiedrību, uh, Demokrātijas stiprināšanas instruments ir jāizmanto, lai uh, iestātos par cilvēktiesībām, uh, kad uh, valstu administratīvais aparāts uh, to īsti neizpilda. Es esmu dzirdējis, ka Ukrainas uh, galvenais prokurors pamatojoties uz Ukrainas uh, kriminālu tiesību uh, pamatu, ir, uh, ir, ir pieprasījis septiņu gadu ieslodzījumu Julijai Timošenko un sodu 1,5 mil miljārdu ASV dolāru apmērā. Un uh, Mums ir jāsaprot, ka tā nenotiek tikai Timošenko gadījumā, bet gan 15, 16 eh, opozīcijas pārstāvi gadījumā, kas būtībā ir līdzīgā situācijā. Un ja līdz piekdienai šajā jautājumā nebūs risinājuma, tad uh, mēs runāsim savā starpā, kā reaģēt uz to, ko ar to darīt. Un es domāju, ka ir jāpanāk progress, kaut kāds asociācijas nolīgums. Uh, jo tas būs arī mūsu interesēs. Mēs vēlamies, lai šī situācija atrisinās. Mēs vēlamies, lai valsts, kurai arī ir Eiropas perspektīva, ievērot minimālās demokrātijas normas. Paldies, kolēģis, sociāldemokrāta grupas vārdā, kolēģis Hanes Svoboda. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies augstās pārstāvas kundzei par to, ka atzīst austrumu partnerību un slavēt eh, komisāru Fūles kungu, viņš to ir pelnījis. Viņš ir eh, centīgi iesaistījies nevien tikai austrumu partnerībā, bet arī demokrātijas veicināšanā atsevišķās valstīs. Es vēlos norādīt, ka austrumu partnerība nav bloks pret Krieviju. Nē, tas ir bloks par labu tam austrumu partnerības valstīm, kas tajā ir, un uh, tas ir radīts, lai veicinātu sadarbību ar Eiropas Savienību un Krieviju. Ukraina mums ir ļoti būtiska partneri, un uh, mēs vēlam Polijas prezidentūrai daudz panākumu šajā konferencē, jo te ir skaidri sasaist ar situāciju Ukrainā. Es vēlētos skaidri norādīt, ka Ukrainas iedzīvotāji, uh, uh, ir tiesīgi uzdot jautājumus, kā šis gāzes nolīgums ar Krieviju īsti ir tapis. Un uh, pēkšņi uh, Krievija ir sākus aizstāvēt savu ienaidnieci Timošenko. Šī cena, kas ir noslēgta ar Krieviju, nav izdevīga cena Ukrainas valdība uh, iedzīvotājiem. To var vērtēt arī negatīvi, un tā ir manas frakcijas nostāja. Uh, Šādi jautājumi ir jārisina politiski, nevis ar kriminālu tiesībām. Un līdz ar to mūsu nostāja ir ļoti skaidra. Mums ir Ukrainas valdībai, Ukrainas prezidentam ir jāroda ceļš, kā izkļūt no šīs situācijas. Un uh, es nepiekrītu tam, ka Ukrainas uh, ka, ka Timošenko kundze varētu tiesāt šādi. Tas nav pieņemami, jo tie ir eh, politiski mērķi, kas tiek īstenoti tiesas ceļā, un arī šim parlamentam ir skaidri jāsaka, ka mēs vēlamies, lai Ukrainai būtu Eiropas perspektīva, mēs vēlamies demokrātisku Ukrainu ar politiskiem mērķiem, kas, kas tiek politiski īstenoti, un ceram, ka Ukraina arī to sasniegs. Paldies! And, uh, are... Paldies! Jums bija taisnība, abi kolēģi. Jūs piesaucat komisāru Fuli. Uh, paldies, ka um, bijāt klāt uh, šajā diskusijā. Nākamais runātājs Jans Gerbrandī. Liberāla demokrāta frakcija. Paldies, priekšsēkungs, um, augstās pārstāvs kundze. Eh, ir jābūt diviem cilvēkiem, lai dejotu tango. Eh, attiecībā uz mūsu partneriem Āfrikā un eh, Tuvijos austrumos mums ir līdzīgas bāžas kā mūsu partneriem šajā reģionā. Attiecībā uz Austrum Eiropu mēs Tad, zinām, ir, ir uh, Polija un Zviedrija, bet no, tad, no citām dalībvalstīm ir uh, nepietrūks politiskās gribas, uh, jo mēs vēlētos, lai mums būtu stabili kaimiņi. Es uh, nedomāju tikai par enerģētiku šajā ziņā. Es vēlos uh, jautāt uh, komisārai Eštons kundzei, uh, Es vēlētos, lai uh, dalībvalsts iz, um, izrādītu lielāku iniciatīvu, izveidot politiskos dialogus. Mums nevajadzētu uh, rīkoties kā eh, skolotājiem, bet mums, mums vajadzētu būt elastīgam partnerim. Ja uh, mēs redzam aktīvistus Baltkrievijā, mums vajadzētu priecāt, priecāties. Un mums vajadzētu viņus atbalstīt un mums vajadzētu viņus iesaistīt viņiem vajadzētu būt ceļošanas atvieglojumiem. Un ja nav nekādu eh, tad, tad, eh, priekšnoteikumu sadarbībai, tad arī nebūs nekādas sadarbības. Un attiecībā uz eh, Azerbaidžānu mums būtu jāveic lielāka pūliņa, tur ir liels izmaiņas, jo Turcija E, ir jauns partneris līdzās Krievijai un ne, nepieciešams noteikti ap, apņemšanās. Un šeit Strasbūrā mēs varējām e, pie, pieredzēt savu pirmo dēju e, Eironesta asamblējā ar mūsu partneriem. Mēs tad nesaņēmām paziņojumu, ka visi varēs iesaistīties brīvstīts šim procesam, un es domāju, ka mums ir nepieciešams turpināt ieklausīties vienam otrā un paplašināt sadarbību. Paldies! Eh, Tanaka kungs no konservatīviem reformistiem eh, apstās pārstāvs kunga. Eh, Eiropas Savienība koncentrējās uz, e, uz Āfriku, tomēr mums nevajadzētu zaudēt fokusu no austrumu partnerības un mums vajadzētu atbalstīt sadarbību ar šīm sešām valstīm austrumos. Ukrainā ir ļoti sarežģīta fāze, tās demokrātiskās struktūras vainās. Un e, tas notiek laikā, e, kad e, Ukraina vēlas noslēgt tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību. Un situācija ir ļoti uh, satraucoši saistībā ar uh, Grūzijas okupāciju un spriedzi Azerbaidžānā un Armēnijā, uh, Kalnu Karabahā. Es atbalstu uh, konflikt, konfliktu risināšanas veidu, bet uh, šī te Eironest uh, Mm, sanāksmi, kuru es eh, apmeklēju, tātad runājot par šīm valstīm, eh, eh, tur būtībā valstu rīcība paralizēja sanāksmes gaitu. Un es ceru, ka Varšavas samitā nebūs tādas pašas problēmas 29. septembrī un ka Eiropas Savienībai vajadzētu koncentrēties uz pragmatiskiem jautājumiem, kā tirdzniecības liberalizācija, uh, vīzu eh, atvieglojumi, eh, ne, nevis uz kaut kādiem sarežģītiem eh, citiem jautājumiem. Paldies, kolēģi! Atvainojos jums, Dargleviča kungam. Laipni lūgti polijas prezidentūrā Werners Šulc no Zaļajiem. Prezident, man priekšsēdētāji, dāmas un kungi, jaunizveidotais princips vairāk par vairāk ir jāievēro pirmām kārtām pilsoniskās sabiedrības izveidē Austrum partnerības gadījumā. Pilsoniskās sabiedrības fórumam ir nepieciešams milzīgs darbs. Tas ir viens no līmeņiem, kādā mēs varam komunicēt ar Baltkrievijas opozīcijas pārstāvjiem un sadarboties. Tāpēc es aicinu komisāru Eštons kundzi un komisāru Fūli uh, Eh, es ceru, ka arī eh, sekretariāts Briselē varēs eh, pastiprināt darbu pie šī fóruma, jo šobrīd visas iesaistītās puses saskaras ar milzīgām prasībām un cik svarīgs ir šis jautājums. To, to parādīja jau pretrunīgā Eironest sanāksme. Tur bija skaidrs, cik spēcīgi sadarbība traucē reģionālie konflikti. Uh, Un uh, tāpēc uh, kaimiņu attiecību politikā um, vienošanās ir ļoti svarīga, jo īpaši Piedņestras gadījumā, kur uh, novērotāji ir pārstāvēti pēc 5 plus 2 principa, es ļoti ceru, ka um, Varšavas sanāksme radīs impulsu, ka mēs varēsim pieprasīt visu Baltkrievijas ap politisko apcietināto atbrīvošanu, tāpat arī uh, varēsim rast citu problēmu risinājumu. Paldies! Es vēlu jums visiem jauku pēcpusdienu un uh, dodu vārdu goe pārstāvim Mastalkas kungam. Děkuji, pane předsedající. Paldies, priekšstākungs, priekšstākungs, darbie kolēģi. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta viss eh, tas, kas eh, atbalsta eh, mierīgas attiecības Eiropā. Es nedomāju, ka austrumu partnerība ir. Tomēr es uzskatu, ka samits stiprinās vienotību Eiropā un nevis, ka tas izolies Krieviju. Es būtu ļoti priecīgs, ja Eiropas Savienības pārstāvji at attīstītu eh, vienotu Eiropu. Un mēs eh, vēlētos arī redzēt centienus eh, um, risināt problēmas Kalnu Karabahā. Es ļoti novērtētu to, ja Eiropas Savienība vairāk ieklausītos un mazāk dal dalītu padomus. Paldies! Eiropas Brīvības un Demokrātijas grupas eh, vārdā. Imbrasas eh, kungs uz minūtu. Eh, priekšsēdētāj kungs, dārgie kolēģi. Samits Varšavā sniegs lielisku iespēju novērtēt panākto progresu. Un tas palīdzēs izstrādāt strateģiskās vadlīnijas partnerībā. Īpaša uzmanība samitā tiks pievērsta atomenerģijas drošībai. Pirmkārt, uh, Runa ir par eh, jaunās eh, atomelektrostacijas eh, būvniecības drošību. Tātad uz stacijas, kas tiks uzbūvētas uz Eiropas Unības robežas. Tādā veidā var tikt samazināta atomenerģijas drošība visā Eiropā un ir jāpieliek viss, visas lielākās pūles lai um, atvieglotu uh, Krievijas un Moldovas uh, sarunas par uh, brīvās tirdzniecības nolīgumu. Es piekrītu arī saviem kolēģiem, kuri izteica, pieminēja uh, vajadzību uh, atrisināt Timošenko problēmu. Šī problēma ir ļoti svarīgs jautājums uh, Lietuvai ne, nav, biju, nav bijuši eh, ne, nekādi e, centieni pastiprināt e, attiecības ar pārsvaru partnerības valstīm un savienību. Un tas bija ļoti svarīgi Lietuvas prezentošu kontekstā. Paldies! Mocera kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Mūsu mērķis sešas bijušās padomju republikas atbalstīt viņu reformās. Nu ir skaidrs, ka Krievija ir pret šādiem centieniem. Austrumu partnerība kalpo arī daudzām valstīm, kas iespējams varētu kļūt par ES kandidātu valstīm. Brīvās tirzniecības nolīgums ar Ukrainu būs atkarīgs no tā, vai Timošenko kundze uh, Eh, piedzīvos eh, godīgu tiesas procesu, un arī sarunas ar Baltkrieviju ir nestabilas. Ar Eiropas Savienības perspektīvu vien nepietiks, lai nodrošinātu demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu, to rada Turcijas piemērs un eh, to liecina arī Lukašenko situācija. Eiropai ir vajadzīgs zināms režīms un uh, eh, politi ieslodzīto atbrīvošanai ir vajadzīgs milzīgs finanses, ko nevarētu atļauties pat Ķīna. Un uh, finanšu palīdzību tiek noraidīta kā Lukašenko gadījumā, un tas mums ir ļoti būtisks kritērijs. Tagad uh, citi runātāji. Pirmais Hokmārka kungs, eh, uz pusotru minūti. Eh, samits eh, Varšavā. Tam ir jābūt spēcīgam. Ir jāsniedz spēcīgs atbalsts austrumu partnerības reformai. mums ir svarīga iespēja ietekmēt notikumu šajā sabiedrībās, tāpēc ka visas šīs valstis balansē starp diviem dažādiem virzieniem. Eh, uz eh, eh, autoritāru virzienu vai arī uz demokrātisku virzienu. Un tas notiek tieši tagad. Un, mēs, iespējas, kuras mēs zaudēsim tagad, būs ļoti grūti atgūt nākotnē. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi teikt, ka es, galvenā ideja ir Eiropa un tiesiskuma mm, demokrātija. Ukraina tam ir piemērs. Un tas, kas notiek ar Jūliju Tomšenko tāpēc ka eh, vai nu tiek pārkāpts tiesiskums, tad vai arī ir spēcīgs atbalsts eh, cilvēktiesībai, cilvēktiesībām. Es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība izmantot visus savus instrumentus. Eh, pasaules lielākā ekonomika, tātad ar um, asociācijas nolīgumu un stipendiju iespējām un vīzu liberalizācijas iespējām. Tā pašā laikā um, ir jāredz spēcīgi vēstījumi uh, un priekšnoteikumi, kas ir jāpilda, ja jūs vēlaties ciešāku sadarbību. Un es domāju, ka koncentrējoties uz uh, šo samitu, mums ir uh, jāspēr konkrēta, konkrēti soļi. Paldies! Köszönjük szépen, képviselő! Paldies! Eh, sevišķi uz pusotru minūti. Paldies, komisāres kundze. Eh, Austrumu partnerība ir, eh, ir izcili nokārtojas eksāmenu. Tātad, pārskatot veikto darbu, es vēlos pateikties komisāram par viņa izcilo paziņojumu. Un balstoties uz to visu, mēs varam teikt, ka mēs vēršamies pareizajā virzienā. Austrumu partnerība ir jābalsta uz diferenciētu politiku. Tai ir e, e, jātiecās arī uz tādām valstīm kā Moldova un e, Azerbaidžāna. Un tad mēs vēlamies izveidot uh, spēcīgu demokrātiju, kas balstās cilvēktiesībām. Mēs uh, vēlamies, lai uh, jaunās paudzes uh, Um, būtu demokrātiskas. Un viņi ir pelnījuši uh, noturēt šo uh, samitu. Varšava uh, atbalstīja šo ideju, un tas mums poļiem, protams, ir ļoti svarīgi. Tātad uh, Ukraina mums ir ļoti svarīga, jo mēs pilnībā zinām to, uh, Eh, cik eh, slikti strādā tiesu sistēma Ukrainā, bet eh, mums nevajadzētu jaukt strateģisko ar taktisko daļu. Arī vīzu režīmu atvieglojumi ir svarīgi, ka, mēs, ka, ši, ka šie cilvēki var brīvi ceļot Eiropā. Es domāju, ka Eiropas Savienības iespēja piedalīties, kļūt par Eiropas, kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsts arī ir svarīga šīm valstīm. Eh, lūdzu, eh, ievērojiet savu runāšanas laiku, kolēģi. Nākamais runātājs eh, Jatena Maki. Paldies, priekšsēdētāji. Pilsēniskā sabiedrība un pluralistiska politiskā kultūra ir būtiski visam dalībvalstīm, tāpēc es apsveicu domu par pilsoniskās sabiedrības rīka iekļaušanu e, pārskatā maijā. Tomēr jēdziens e, nav man pilnībā skaidrs. Tāpēc e, es gribētu jums augstās pārstāvis, kundze, kādā veidā tiks šis Rīgas attīstīts, kāda būs tā loma attiecība politika un attiecībā uz Eiropas uh, uh, demokrātijas rīku. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti - Kamīnska kungs. Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Vispirms es gribētu pateikties par atbalstu vārdiem Gruzijai šodien pirms Varšavas samitam. Tāpat es gribētu šeit sēžu zālē, apstiprināt to, ka Gruzijas teritoriālā integritāte ir e, cieņas jautājums rietumiem. Tāpat arī ļoti nozīmīgs šodienas diskusija daļa ir debats par Ukraina. Un, lai gan es nebūtu neapbrīnoju prezidentu Janukoviču, es nedomāju, ka varētu salīdzināt šodienas Ukrainas situāciju ar Staļina laika situāciju. Tas nebūtu pareizais salīdzinājums, it īpaši. E, noklusēju cilvēktiesību pārkāpumus Krievijā. Un Eiropas parlaments eh, ir paudis eh, savas bažas par cilvēktiesību stāvokli Ukrainā. Es gribētu, lai tieši tāda pati interesē izskanētu arī par attiecībām ar Krievijas federāciju. Uh, kur eh, partijas tiek eh, padarītas par nelikumīgām, ka tādām netiek dotas iespējas piedalīties um, parlamentu vēlēšanās. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti provērā. Paldies priekšsēdētāja. Austrum attiecība, partnerība ir Eiropas Savienībai svarīgs politisks um, Eh, jautājums. Taču šobrīd ļoti daudz ir vēl neatrisināts. Sarunas ar, un dialogs ar Baltkrievi ir sarežģīts, situācija ar Timošenko parāda to, ka notiek atpakaļ kāpšanās cilvēktiesību ziņā tālāk Gruzijā, Azerbaidžāna, eh, kam ir daļa teritorijas okupēta, tā ir militāra okupācija un eh, tas mūs vieš bažas par bruņotiem konfliktiem nedrīkst zaudēt cerības partneri, austrumu partneru attiecības, taču ir arī šie partneri jātur pie vārdu un jāatgādina viņiem atbildības. Demokrātijas nostiprināšana un e, teritoriālo konfliktu novēršana. Es šeit domāju par Kalnu Karabahu un Grūziju. Eiropa nevar pieņemt to, ka tiek pārkāpta teritoriālā integritāte. Bez tam parlaments jau to ir norādījis savā rezolūcijā par Dienvidu Kaukāzu un mēs nevaram noliegt pamatprincipu attiecībā uz cilvēku tiesību ievērošanu. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti Stojānovs. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz Kaukāzu. Ir ļoti svarīgi, lai šis reģions tiktu uzskatīts par eh, vienotu, jo šobrīd tas tiek sagad, ir sadalīts starp divām valstu grupām. Eh, Gruzija un Azerbeidžāna eh, kopā ar Turciju vēlas izolēt trešo valsti reģionā, kas ir Armēnija. Tas ir nepieļaujami. Un Eiropai ir jābūt pret ārēģu intervenciju no ārpus Eiropas Savienības, kas mēģina sagraut visu, ko mēģina izveidu, izveidot un panākt austram partnerattiecību. Otrakārt, runājot par Ukrainu un Timošenko gadījumu, es domāju, jā, eh, Timošenko kundze ir, eh, ka viņa ir tiesības uz taisnīgu tiesu un ka viņa atrodas eh, apcietinājumā pārāk ilgi. Tomēr E, Ukrainas tautai ir tiesības uz savas interešu nepārkāpšanu. Ja e, Timošenko ir pārkāpus Ukrainas tautas tiesības, tad viņai ir par to jāatbild. Paldies, nākošais runātājs Sairus Volskis. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad es salīdzinu šo sēžu zāli debatēs par dienvidiem un austrumiem, tad es kļūstu mazāk optimistisks un nevar runāt tik optimistiski kā iepriekšējie runātāji. Es aps, eh, atbalstu sāktās politikas Aštons kundz, Fīls kundz, visus tekstus un deklarācijas, taču esmu bažīgs eh, par eh, šo jautājumu ieviešanu praksē. Mums ir negatīva dinamika Eiropas Savienībā, pateicoties krīzei, un Tāpat arī mēs redzējām, kā eiro nest, nespēja eh, nodrošināt eh, vēstījumu nodošanu austrumos, un tāpat mums ir negatīva pieredze dienvidos. Kas tad ir šobrīd uz mūsu darba galda? Mums ir jāveido eh, pietiekama un attiecīgi piemērota darba vide attiecībām austrumos. Mēs esam, mums jau ir acu priekšā tās, kas notika dienvidos, un mēs negribētos, lai Minskā, Jerevānā vai Baku notiktu tas, kas notika Tahīra laukumā. Ik viens jautājums par Ukrainu, mēs nevaram no tā atturēties. Vai komisijas pārstāvi, jūs izslēdzat to, ka Janukovičs spēlē dubult spēli? viņa, viņš mūs šantažē un e, ka viņš var pievērsties mums un, un šantažē Krieviju, ka viņš pievērsīsties e, Eiropas Savienībai. Un nevajadzētu to ratificēt, ja situācija Ukrainā nemainās. Paldies! Nākošais runātājs Vigēņina ir kungs pusotru minūtes. Paldies, eh, komisār kungs, kolēģi. Es domāju, ka mums nevajadzētu pārāk daudz gaidīt no šī samita. Vienlaikus gan jāatzīst, ka kopš 2009. gada, kad Austrumu partnerības samits uzsāka jauno iniciatīvu, ir sasniegts ļoti daudz laika nav bijis pārāk daudz, bet eh, mēs esam spējuši ieskicēt politiku, kas tagad jau sāk dot rezultātus. Es nebūtu tik pesimistisks par dinamisko norisi, jo es redzu pat savām acīm, ka arvien vairāk cilvēku no austrumu valstīm, no mūsu austrumu partneriem saskata savu nākotni vienā ģimenē ar pārējo Eiropu. Viņi vēlas strādāt tāpat kā mēs, ar labāku pārskatāmību, ar lielāku atbildību un tas mums visiem būtu jāmudina. Es domāju, ka šīs kolēģi pārskats un komisijas ziņojums radīja jaunu pamudinājumu veidot politiku austrumos, un es domāju, ka mēs varēsim sasniegt labus rezultātus tikai tad būs veiksmīgāka koordinācija, ja atbalstīsim viens otra iniciatīvas visos līmeņos. Mums ir vienlīdzīgi jāskatās uz austrumiem un uz dienvidiem. Tādu vēstījumu mēs esam saņēmuši no visiem partneriem. Mums kā kopīgais mērķis jānostāv šī bezvīžu režīma ieviešana. Tāpat ir jāuzsāk vairākas programmas mūsu partneriem, ir tīpaši finansēs un izglītībā, un asociācijas nolīgums ar Ukrainu būtu ļoti labs piemērs pārējiem partneriem bet eh, tas, ka joprojām krimināla kodeks ir no Staļina laikiem, norāda, ka ir daudz, kas ir jāmāina, bet arī Timošenko kundzē neizdevās to grozīt, kad viņa bija pie varas. Eh, Dargie kolēģi, lūdzu, ievērojiet runas laiku. Un tagad jautājums eh, zilās kartītes procedūras ietveros, lūdzu. Does, does Mr. Fagenin agree? Vai jūs piekrītat? Tas izklausās pēc jautājuma, atvainojiet. Es gribu uzdot jautājumu jums, Degeņina eh, kungs. Zarjuša Voļska kunga uzstāšanās kontekstā. Ko jūs domājat, vai Eironest eh, piedāvājums bija pietiekami atraktīvs mūsu austrumu partneriem? Kāda ir jūsu pieredze? Vai jūs un jūs tautieši domā, ka šis uh, uh, piedāvājums izraisīs vēl plašāku uzmanību? Thank you for your, your question. Paldies. Paldies par jautājumu. Man tiešām nebija iespējas īsajā brīdī pastāstīt par Joranestu. Jā, jāatzīst, ka mēs nevaram sasniegt visu, kas bija plānots, un tas ir lielā mērā tāpēc, ka ir zinām nesaprašanās vienā mazā jautājumā, jeb jautājumu grupā. Un tas ir jaņem vērā nākotnē, taču mana pieredze ir tāda, ka visas piecas valstis ir ieinteresētas sadarbībā Euronest. Uh, Tā ir tāda dzīvīga struktūra. Visi ir priecīgi strādāt kopā ar mums un gatavi ieguldīt pietiekami daudz darbu. Tādu ziņu es saņēmu Armēnijā un Azerbaidžānā pēc pirmās plenāras sēdes pirms nedēļas. Mūsu. Paldies, deputāta kungs. Jūs Jūsu laiks beidzies. Bjorkovska kungs. Paldies. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dāmas un kungi. Austrum partnerība ir uh, viena no prioritātēm Polijas prezidentūrai. W dokumencie końcowym szczytu Dokumentā, ko sastādīs galotņu tikšanās laikā, vajadzētu ietvert konkrētus soļus, piemēram, vīzu atvieglojumu jautājums jārisina, kā arī vīzu um, jautājumu risināšanu tranzīta um, ceļotājiem. Un vajadzētu pārdomāt, vai uh, Eiropas uh, Savienības austrumreģionu varētu saņemt papildu finansējumu, piemēram, Ļublinas reģions Polijā šo projektu vajadzētu realizēt. Mēs redzam, ka kaimiņu attiecību politikā ir mm, tādas līdzīgas iezīmes ar dienvidu partnerības eh, projektiem. Politiskās eh, problēmas eh, Ukrainā nedrīkst mest ēnu uz partnerību. Mēs negribam, lai arābu pavasara scenārija atkārtoties ja pietrūks finanšu līdzekļu, tad Austram partnerība nevarēs attīstīties. Un iespējams, ka pietrūkst arī konceptu. Paldies! Eh, arī un minūtes žumāte, vă dau cuvântul. Ungurjāno kungs pusotru minūti. Paldies! Varšavas samits atzīs mūsu austrum Eiropas partneru vēlmes. Tā tas ir. Taču vai ar to pietiek? Vai tā ir tāda rituāla frāze, kam nav nekāda sakara ar politisko realitāti? Laikā, kad Timošenko kundze tiek tiesāta staļiniskām metodēm, kad Krievijā mainās tādi kā cari, tad jāsaka, mēs varam piedāvāt demokrātisku alternatīvu šai Putina sērgai taču mūsu vēstījums nav pietiekami pārliecinošs. Liberalizācija, tirdzniecības līgumi virzās uz priekšu. Pievēršoties dienvidiem notikumiem Āfrikā, mēs tagad esam it kā viņus nolikuši malā. Nabuko projekts arī ir mazāk redzams Eiropas Savienības vidutāja loma arī īsti netiek galā ar, tā teikt, iesaldētajiem konfliktiem. Un šie konflikti var aiztekties. Tāpēc priekšsēdētāji kungs nav nekā īpaši jauna austrumu frontē. Ir politiskās gribas deficīts, partneri nevēlas veikt demokrātiskas reformas, un tas radīs enerģētisku un stratēģisku krīzi, kas palielinās mūsu ekonomisko krīzi. Austrumu dimensija ir mums jātīsta. Pretējā gadījumā būs slikti. Paldies, atvainojiet, mums jāturpina. Flašikovs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs komisāri, augstā pārstāve, ir saprotams, ka pēdējā laikā mēs vairāk domājam par to, kas notiek dienvidos, nevis austrumos, taču nevajadzētu aizmirst mūsu kaimiņus austrumos. Pēc 2004. gada paplašināšanās austruma virzienā mēs esam izveidojuši jaunu kopienu, cenšamies gūt labklājības celšanos, un tas, ko kādu iespēju dod Varšavas tikšanās, nevajadzētu nolikt malā. No partnerības viedokļa šis ir izšķirošs gads. Finanses ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem. 2008. un 2013. gada mums it kā būtu pa trīs ceturdaļām pieaugums. Pārējais būs nākošajā finanses periodā, un tas rāda, protams, izaicinājumu polijas prezidentūrai. Mums ir arī ļoti svarīgi domāt par Krievijas lomu, runājot par sešām bijušajām PSRS valstīm. Krievija tā tad nav šajā partnerībā, bet partnerība nevajadzētu uztvert kā darbību pret Krievību. Visbeidzot, gribu teikt, ka iniciatīvām priekšsēdētājs saka, lai runātāji runā lēnām. Vēl gribu teikt, ka šai iniciatīvai nevajadzētu zaudēt 2013. gada polijas iniciatīvas. Mums ir jāveido arī šī iniciatīva uz priekšu, ilgtermiņā, piedaloties bijušajām uh, PSRS valstīm. Paldies, Migārska kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšstādā kungs. Cenītās dāmas, godātie kungi, varu uh, atcerēties 90. gadu laikā tā perspektīva, ka Polija kādreiz būtu NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, tā mums ļoti palīdzēja. Tā mums palīdzēja veidot demokrātiskas institūcijas, ievērot demokrātijas standartus. Mūsu kolēģi no tautas partijas arī uh, vēlas. Uh, Uh, dažādus standartus uh, šeit uh, pieminēt un ieviest. Mums ir aktīvi jārīkojas arī cilvēktiesību jautājumā šajā reģionā. Un tādēļ jūs, komisārs Konze, mēs vēlamies, lai um, galotņu tikšanās Varšavā būtu svētki, kā Šivits kungs to teica, mēs vēlamies skaidru mm, dalības perspektīvu. Uh, ieskacēt šīm valstīm mēs gribam palīdzēt ģeopolitiskajā uh, situācijā, ievērojot arī cilvēktiesības, vēlamies palīdzēt šīm valstīm. Un lūdzam jūs Varšavā dot skaidru integrācijas signālu. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Gālērkungs pusotra minūte. Austrum partnerība ir nozīmīga mums un Austrum Eiropas partneriem. Tuvināšanās apjoms Eiropas Savienībā ir atkarīgs no tā, cik um, demokrātiski un tiesisks valsts iepratnē dalībvalsts attīstīsies. Uh, soli pa solim ir um, tas, kā līdz šim esam rīkojušies, un tas varbūt arī um, pēc principa lēs falēs. Ceru, ka Janukovičs kungs uh, ir sapratis ļoti skaidros vārdus, kas tika teikti Jaltā. Tos teica Štefans Fīle, kā uh, Elmārs Broks un Karls Bilds. Krimināla kodeksa izmaiņas nav vēl veiktas uz, uh, tā balsta, uz tās balstās krimināla procesa pret uh, um, Timošenko un citiem. Kas vēlas uh, asociācijas līgumu, nedrīkst, ne, nedrīkst rīkoties tā, ka uh, opozīcija um, savienojas, uh, lai pretoties uh, diktatūras briesnām, un to viņi dara tādēļ, ka vēlas Eiropas um, nākotni valstī. Piekrītu kolēģim Kaminskim. Uh, kas kritizējot cilvēku tiesību situāciju Krievijā runāja, viņš pieminēja vēlēšanas. Un arī šeit, es domāju, mums nevajadzētu nosūtīt vēlēšanu novērotājus, jo, diemžēl, šodien jau redzam, ka nebūs demokrātiska vēlēšana. Tādēļ kritiku izsakam um, attiecībā uz Ukrainu. Jā, izsaka arī tikpat skaidri pret tik lielu valsti kā Krievija. Paldies! Uh, uh, you wish to answer Vai jūs uh, atbildēsiet uz jautājumu? Ingais kungs, lūdzu. Paldies. Man jāsaka, ka es īsti nesapratu jūsu pēdējo teikumu. Jūs nevēlties, lai mēs nosūtītu uh, novērotāju delegāciju uz tām valstīm, kur vēlēšana rezultāti var tikt viltot, to es īsti nesaprotu novērotāji informē par iespējamiem pārkāpumiem. Mums vajadzētu uz uh, Krieviju sūtīt novērotājus. Arī tad, ja mums ir um, aizdoms, uh, ka vēlēšana rezultāti varētu būt viltoti. Galekungs, es uh, biju tikko galvenais novērotājs Tunisijā, un es gribu teikt, ka mums uz turien jānosūta vēlēšana novērošanas uh, misijas, kur ir cerība, ka process kopumā novada pie var novest pie demokrātiska rezultāta. Un man diemžēl ir eh, bāžas par to, ka Krievijā arī pēdējo notikumu kontekstā jau tagad uh, var konstatēt, ka šis eh, process nenovedīs pie demokrātiska vēlēšana procesa, jo ne visas partijas, kas vēlējās iesaistīties, ir uh, atļautas un plašsaziņas līdzekļu un aparāts arī nav tā strukturēts, ka mēs varam pieņemt, ka Krievijā uh, būs tādas dumas vēlēšanas, kuras uh, varētu arī nu, kaut nedaudz uh, apzīmēt kā demokrātisks. Tādēļ mums vajadzētu taupīt naudu, un pagājušais bez tam mēs arī nemaz nebraucām. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Paškokungs. The Eastern Partnership has been our response to the interruption of gas supply from Russia. Par gāzes uh, piegādi no Krievijas un par konfliktu Grūzijā mēs vēlamies uh, apliecināt mūsu austrumu partneriem, ka viņi nav aizmirsti un ka viņiem ir iespēja pietuvināties Eiropas Savienībai. Tas, ka viņi agrāk visi bija daļa no PSRS, nozīmē, ka Krievija tur joprojām vēlas izmantot savu ietekmi. Arī tās grūtības, kas ēs radāšu no krīzes un no Ziemļāfrikas rezultātiem, visu ir vēl vairāk sarežģījis Nedrīkst ļaut, lai Krievija šīs grūtības izmantot savā labā. Es ceru, ka vedot pārunas par asociācijas nolīgumiem un tās pabeidzot, nebūs nekādas pēdējās tādas politiskās viedokļu maiņas no mūsu puses un ka mēs ņemsim vērā savus nolīgumus. Paldies, ka ievērojāt jums atvēlēto runas laiku. Tagad Bielan kungs, viena minūte. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szczyt partnerstwa wschodniego. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Galotņu tikšanās Austrum partnerībai Polijai ir um, lielākais notikums um, ārpolitikā pēdējā laikā, un uh, veiksmīgs noslēdzošais dokuments var dot tādu spēcīgu signālu. Eiropā mēs saskaramies ar krīzi, kas uh, ietekmē arī austrumu partnerības attiecības, tādēļ aizvien vairāk cilvēku interesējas par austrumu politiku, un mēs zinām, ka nāk paplašanāšanās varētu būt arī šajā virzienā, tādēļ jāveido laba bāze. Ir iespējams, ka pirms gada beigām vēl tiks parakstīts asociācijas nolēgums ar Ukrainu. Un mums e, ir iespēja runāt par brīvās tirdzniecības e, zonu. Tas parīdzētu arī mums dalības perspektīva Gruzijai un Moldāvijai arī būtu labs solis. Nākošais gads būs Eiropas čempionāts, to organizēs kopā uh, Ukraina un Polija. Arī tā ir ļoti nozīmīga zīme. Mums jādomā par brīvību. Baltkrievijā cilvēkus soda politiskās pārliecības dēļ, un šeit uh, Eiropas valstīm ļoti strikti savu nostāju jāpauž. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Ibris Sagičkundze, pusotru minūti. Takarur Forande. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tiesa valstis austrumu partnerībā ir krustelēs virzībā uz demokrātijas attīstību. NVO un citu institūciju nozīmīgums ir liels, un ja ne mēs nenodrošinām viņiem brīvību, tad mēs nekur uz priekšu netiksim. Jau tika teikts, ka tā spriedze, ko mēs jūtām pavasarī, pagaidām šie reģioni vēl nav uzliesmījuši, un ja mēs kopā ar Aštons kundzi sadarbosimies, tad mēs varēsim kontrolēt šo situāciju, bet uz doto brīdi situācija ir mierīga, bet tas nenozīmē, ka mēs uh, varam tā mierīgi uh, to visu, uz to visu skatīties. Mums ir jāsaprot, kas tiek darīts austrumu partnerībā, un visi konflikti šajā reģionā ir jārisina vienādā ceļā. Piemēram, Transdņestras jautājums un citi konflikti, visi tie ir jāskata vienādā veidā, jo mēs pieņemam kā risinājumu vienā valstī, tad tas ir jābūt uh, izmantojums arī citās valstīs. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Kirilo kungs, viena minūte. Offers... Priekšsēdētāji kungs, Austrum partnerība piedāvā labas sadarbības starp Eiropas Savienību un kaimiņiem, taču galvenā, galvenais labums no tās ir daudzpusībā. Tāpēc vajag uzturēt sabalansētību šajā darbā, nevis pievērsties tikai atsevišķām valstīm, bet reģionam kopumā. Reģionālā kooperācija ir izšķiroša runājot par transportu un enerģētiskajiem koridoriem. Tie ir mums svarīgi no enerģētiskās drošības viedokļa, bet arī ekonomiskās integrācijas viedokļa. Šī sadarbība nav iespējama konfliktu situācijā, tāpēc mums jāveido miera un uzticības atmosfēra, jāmēģina rast miermīlīgu atrisinājumu konfliktiem reģionā Eiropas Savienībai jāstabilizē situācijā arī Gruzijā, bet tai pašā laikā arī Transdniestrā un citur. Un ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības un Krievijas dialogs. Mums ir nepieciešama arī skaidri nosacījumi stabilizācijai. Tieši šādā veidā mēs varam celt savu lomu austrumu partnerībā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Kovala kungs, vienu minūti. Podzielam stanoviska, že wszystko w sprawie. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, nepiekrītu tam viedoklim, ka esam izdarījuši visu iespējamo austrumu partnerības labā. Man liekas, ka Eiropa, nu tā kā tā nedaudz maliņā ir vērtējusi šo austrumu partnerību. Jā, ir bijuši arī finanšu piedāvājumi bet atzinīgi vērtēju jūs padarīto, lai tikšanās Varšavā būtu veiksmīga. Tas ir plašas iespējas. Mēs Varšavā zinām, ko tas nozīmē. Mums partnerību jāredz nākotnes attīstībā un ne tikai tādu, kāda tā tagad ir. Tas ir piedāvājums, kas ir vērsts jau, uz jauniešiem. Jaunieši, kas beigs studijas, viņi kopā ar mums rīkosies. Mums ir nepieciešama universitāte austrumu partnerībai, mums ir nepieciešams arī jaunas perspektīvas, finanšu perspektīvas. Un praktiski tāda tā kā paudžu perspektīva, uh, pieredze no uh, Āfrikas mums to parāda. Paldies, par to mums vajadzētu padomāt. Dasulu. Paldies. Nākošais runātājs Gžiba kungs pusotra minūte. Paldies, um, priekšsēdētāja kungs. Tas, ko teica augstā pārstāv, tas bija ļoti optimistiski. Jūs runājāt par uh, Austrum partnerības veiksmīgu darbību, un to vēl jums, uh, Filskungs, un arī Polijas prezidentūrai. Mēs gribētu un vēlētos, lai mēs šeit ne, eh, justos tā kā pēc eh, pēdējās Eironesta sēdes. Un bez tam veiksmīgi ir tas, ka parlamentāra eh, asamblēja vispār tieks un sāk darbu. Ko es sagaidu no galotņu tikšanās Varšavā? Es sagaidu vienotu viedokli par austrumu partnerības finansējumu. Ceru, ka reģiona un visas iesaistītās puses tiešām darīs visu, lai palīdzētu, lai palīdzētu, piemēram, arī opozicionāriem, īpaši Timošenko kundzei. Jāstrādā pie asociācijas līgumiem ar Moldovu un Grūziju. Ceru uz pozitīviem signāliem un ceru uz pozitīvu situācijas attīstību Baltkrievijā. Mums ir jāsadarbojas austrumu partnerības ietveros par to, kādas ierosmes eh, ir iespējams un eh, pie kā būtu jāstrādā, piemēram, pie vīzu režīmu atvieglojuma. Arī attiecībā uz Krieviju par to jārunā, ir šī Schengens valstu barjera. Un tas uh, ir ļoti nozīmīgs uh, temats jāstrādā arī ar Ukrainu un Moldāviju. Arī jāatbalsta intis, investīciju izveidi, tas ir palīdz veidoties pilsoniskai sabiedrībai. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Džēla. Paldies! Otrais samits Varšavā būs brīnišķīga iespēja sūtīt politisku vēstījumu par Eiropas politiku, un tā secinājumi būs ļoti nopietni mūsu austrumu partnerības īstenošanai. Nav šaubu, ka mums jārunā par kaimiņu po attiecību politiku. Komisijas dokuments, manuprāt, norāda uz mainīgajām jomām, un tas ir pareizi. Taču ir dažas jomas, kur nepieciešamie soļi nav spērti Politika ir virzījusies uz priekšu nevienmēr pareizajā virzienā. Un jāsaka, ka mums jābūt stingriem savās pozīcijās. Mums jāatbalsta arī finansējums, bet tam jābūt atkarīgam no katras individuālās valsts progresa. Un visbeidzot, Eiropas demokrātijas fonda ideja ir atbalstāma. Un es saprotu, ka tas aizņem zināmu laiku, tā teica gan augstā pārstāva, gan komisija, taču pastāv jau dažādi instrumenti, kas ir tikai daļēji izmantoti. Un es domāju, ka mums vajadzētu izmantot tos, pirms mēs veidojam Eiropas fondu. Komisijai vajadzētu šo darbu darīt, un es domāju, ka tad mēs virzīsimies pareizajā virzienā. Paldies! Nākošais runātais Kukans. Paldies! Varšavas samits katrā ziņā ir viens no svarīgākajiem polijas prezidentūras notikumiem. Uh, Es domāju, ka tas būs nopietns solis ceļā uz mūsu austrumu partnerības mērķiem. Situācijā, kad mēs vēlamies darboties globālajā politikā, ir ļoti svarīgi, ka mēs varam definēt mūsu pozīciju mūsu strateģiskiem partneriem. Mums ir jāsūta signāls par to, ka mēs esam gatavi šajā reģionā darboties Ja austrumu partnerība tiks virzīta uz pozitīvu mērķi, mums ir jāintensificē mūsu darbības, jāpieņem jauns skats, kas ļautu veicināt sadarbību ar Eiropas Savienību. Šai samitā mēs varēsim noteikt dienas kārtību un arī mūsu darbības intensitāti, un tas varētu būt izšķiroši. Pretējā gadījumā partneru valstis, kas varētu kļūt par mūsu partneriem, izmantos oportunistisku pieju un viņas sasals kaut kur pa vidu starp demokrātiju un padomisko pagātni. Tas nav mūsu interesēs, tāpēc mums ir jāliberalizē vīzu režīms, jāstiprina pilsoniskā sabiedrība un demokrātiskā sistēma, un visbeidzot mums jāpievērš uzmanība arī drošībai un tirdzniecības saiknēm. Tātad mums ir jātuvojas šīm valstīm un jāļauj tām tuvoties mums. Un es domāju, ka Varšavas samits būs veiksmīgs. Paldies! Mikolašiks nākošais. Paldies! komisārkungs, augstā pārstāve. Varšavas samits nes cerības, ka mēs varētu atdzīvināt mūsu attiecības ar austrumu partneriem, taču dinamikai ir nepieciešami skaidri mērķi un intereses šajā reģionā. Ņemot vērā mūsu ilgtermiņa stratēģiju, austrumu partnerība varētu būt labs līdzeklis, kā mēs varētu sasniegt savstarpēju labklājību, balstoties uz savām interesēm un izmantojot arī, protams, savas priekšrocības. Varšavas samitā mēs varētu skaidrāk iezīmēt, kā mēs runāsim par asociācijas līgumu un brīvās tirdzniecības līgumu ar Ukrainu. Mums ir arī jāprasa demokrātisko reformu pastiprināšana kaimiņu valstīs. Un, piemēram, tas, kā šī valsts attiecās pret savu bijušo premjerministru Timošenko kundzi, ir mums nepieņemami. Mums jādomā ne tikai par ekonomikas, bet arī par enerģiskās sektoru un enerģiskās drošības attīstību saistot to ar vidas jautājumiem. Ir ļoti daudz jutīgu jautājumi, kas ir jārisina. Arī Kalnu Karabaha jautājums. Šo jautājumu Eiropas politiķi arī tā kā atmetuši novārtā. Un spiedien, spriegums tur aug. Mums jāņem vērā Armēnijas intereses. Armēnijas intereses savukārt atbalsta Krieviju. Mums ir nepieciešama gudra nostāja. Paldies! Pēdējais runātājs - Tokiškungs. Priekšsēdētāja kungs, viceprezidenta kungs. Varšavas samits notiks septembrī, tāpat kā iepriekšējais notika Ungāru prezidentūras laikā, un tas ir viens no svarīgākajiem notikumiem prezidentūras laikā. Gribētu apsveikt Poliju, kas ir bijusi galvenais spēks uzturot kopā ar Zviedriju austrumu partnerību, kā bijusi bijušās padomju bloka valsts Rumānijas pārstāvis, es gribētu uzsvert to, kā Eiropas Savienība ir izsnējis jautājums ar Horvātiju, un Polija šāda attieksme nepieciešama pret Ukrainu. 20 gadu pēc Padomu Savienības sabrukumu esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība var tikt apvienota ar reģionu, kas ir bijis aizdzels, aizskara tikai ar solidaritātes palīdzību, un tikai šādā veidā var pabeigt savu integritāciju. Mēs zinām, ka tas, kas notiek pie mūsu kaimiņiem, ietekmē visu savienību, tāpēc mūsu kaimiņa attiesti, rīcību politika ir ārkārtīgi svarīga. Austrumu partnerības valsts veica reformas, lai pietuvotos Eiropas Savienībai, un mēs prasām nepārtraukt jaunus ziņojumus, prasām, lai tās ievēro cilvēktiesības, piemēram, Ukrainā un Baltkrievijā, un mums ir jādibina ciešākas attiecības starp kaimiņiem un mums, un šis samits būs labs signāls mūsu vēlmei būt vadošai šai reģionā. Paldies! Tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Ļoti daudz cilvēku ir pieteikušies, bet mums ir tikai 5 minūtes. Došu vārdu Liseka kungam. Paldies, eh, priekšsētājs kundze. Komisāra kungs augstā pārstāvs kundze. Esmu lepns, ka galotņa tikšanās notiks eh, Polijā. Es domāju, ka ne tikai Polija, bet visas eh, Eiropas Savienība var būt lepna, ka šāda tikšanās notiek, un tas ir solis uz nākotni sešas valstis kas um, iesaistīsies šajā programmā, ir ilgi gaidījušas. Zinām, ka šīs valstis gaida uz politisku stabilizāciju, demokrātiju un attīstību. Mēs varam palīdzēt, mēs runājam par ekonomisko attīstību. Un noteikti tas būtu tāds veiksmīgs solis, ja asociācijas līgums un sarunas par to varētu tik noslēgt šogad. Tas būtu ļoti skaidrs signāls. Ja mēs varētu mm, padziļināt um, brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Moldovu un arī Gruziju. Paldies! Nākošā runātājs Smolkovs kundze. Vážená pani predsedajúca, politika východného Priekšsētāji, Austrum partnerības politika ir ļoti laba apusē izdevīga politika sešām Austrum Eiropas valstīm un Eiropas Savienībai Tā ir politika, kur mēs skatāmies ilgtermiņā. Rezultāti nebūs redzami nekavējoties, tos mēs redzēsim tikai pēc pāris gadiem. Eiropas Savienība ar šo politiku sniedz palīdzīgu roku visām šīm valstīm, lai tās varētu eh, virzīties uz demokrātisku valsti, uzlabot savu dzīves līmeni. Un šodien no rīta mēs runājam par jauno tirzniecības politiku Eiropā. Austrumu partnerību un brīvās tirzniecības nolīgumi arī stiprina šo reģionu priekšrocība vienam kopīgam tirgum ļaus iegūt vairāk no uh, kapitāla brīvas aprites, no cilvēku brīvas pārvietošanās un uzlabota uh, sadarbība. Tas to veicinās arī izmaiņas vīzu režīmā, tas uh, veicinās turismu attīstību, kā arī nodrošinās Austrum Eiropas drošību un kopējo attīstību. Paldies, Busoja kungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Austrum partnerība ir īpaša iespēja valstīm Austrum um, daļā iegūt tādu tā kā um, papildus impulsu un um, veiksmīgi darbotos, lai attīstītu demokrātiju un ekonomiku, kā arī labklājību šajās valstīs. 2009. Mm, gadā iesāktais darbs jāattīsta un jāturpina. Esmu iepriecināts par uh, to, ka Polijas prezidentūra ir nosaukus to par prioritāru darbu un vienlaikus arī secinājumi, kādi tiks pieņemti, mm, par tiem jārunā. Mums mm, jāievēro arī specifiskie aspekti, kādi saistām ar katru no atsevišķām valstīm. Specifiskie pasākumi jāorientē uz uh, tādiem soļiem, kas palīdzētu pilsoņiem šajās valstīs un kas novestu vēl pie dziļākas demokrātijas izveidas. Mums ir nepieciešams atbilstošs finansējums un tādēļ līdz 2020. gadam jāparedz lielāks finansējums. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Paskalkungs. Komisāra. Paldies, priekšētāji, cienījamies komisāru. Šis samits būs kā iespēja veidot vairāk sadarbību starp Eiropas saimnību un agrākajām PSRS valstīm. Tas būs jauns impuls. Varšava būs piemērs tam, ko var panākt valstī ar demokrātiskām pārmaiņām. Jo, ja atceramies, arī Polija agrāk bija zem aiz dzelzs priekškara. Arī Baltkrieviem un Ukraiņiem daudz kas ir jādara šī joma, un mums tomēr jādomā par šīs valsts pilsoņiem. Viņiem ir jāsaņem skaidrs signāls no Vāršavas, ka viņi ir partneri Eiropas Savienībai, un Eiropas Savienība ir gatava dzīvot partnerībā un mierā ar viņiem. Par spīti tam, kāda ir politiskā pārstāvniecība šajā valstīs. Sadarbība ar jauniešiem un šīs valsts pilsoņiem būs tos labs signāls nākotnē. Paldies, Molēri kundze, lūdzu. Köszönöm szépen. Zene a... Paldies. Nu, tā ir burtiski tā kā mūzika manās ausīs. Tad, kad parlamentā runā par Stalina diktatūru un procesiem, bet šī mūzika ir nepareiza, toņi ir nepareizi, jo atkal tiek kritizēts valsts ārpus uh, Eiropas Savienības. Jūs, uh, kā augstāka pārstāva ārlietēs, jūs zinat, ka Judita Cimmer Ungārijā ir ļoti aktīva arotbiedrība, sadrobiedrība darbā. Viņi organizēja demonstrāciju, viņi arestēja, un jau mēnešiem ilgi viņi tagad atrodas uh, mājas arestā. Ungārijā jau uh, trīs gadu laikā divi opozīcijas politiķi tiek aizturēti, un tie ir negodīgi procesi tiesa lemj par šīm problēmām ar slēgtām durvīm. Jorģi Burgai viņš pats nedrīkst piedalīties paši savā procesā. Tā nebija pat Staļina procesos. Tur vismaz mēģināja kaut kādu, nu tādu, mm, tā kā izlikšanos veiksmīgi veidot. Ausā pārstāv, ko tad jūs sakat, ja. Uh, uh, Ukrainā vai Baltkrievijā jums uzdos šos jautājumus. Es domāju, ka nu, uh, šī situācija ir vienkārši neizturama. Paldies. Paldies. Kozlovskis kungs, kā pēdējais no runātājiem. Paldies, priekšstādātājs kundze. Dažas dalība valstis ir uh, skeptiskas attiecībā uz Baltkrieviju un tās uh, režīmu. Daži ir arī skeptiski attiecībā pret Ukrainu. Bet domāju, ka Polijas prezidentūra konsekventi sadarbosies ar partneru valstīs, valstīm, un šī sadarbība ir jāpadziļina. Es domāju, ka m, mm, tikšanās Varšavā un pilsoniskās sabiedrības loma ir ļoti nozīmīga, un tas novadīs pie labākas dinamikas pie aktīvākas attiecība attīstīšanas starp Eiropas Savienību un austrumu kaimiņu valstīm. Vēl vēlos norādīt uz integrāciju. Integrācija ir ļoti nozīmīga. No vienas puses arī a, reģionu komiteja var aktīvi darboties. Piemēram, 8. septembrī Poznaņā bija nozīmīga sēde. Paldies! Paldies! Un tagad uh, augstā pārstāve ārlietās atbildēs. Katrīna Štona, lūdzu jums vārdu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies, un, un apsveicu jūs ar ievēlēšanu. Ir ļoti daudz jautājumu skarti. Sākšu ar vienu, ko Broka kungs teica, kāpēc es sēžu šai pusē, ne otrā pusē. Uh, Nu, es katru reizi šeit uh, ceļoju no vienas puses uz otru pusi, ja jūs izveidot krēslu pa vidu, tad es varētu sēdēt tajā, bet tā nu ir mana pozīcija. Vissvarīgākais jautājums, kas ir pacelts šajā diskusijā, vai mums ir politiskā griba ieguldīt spēkus un enerģijas austrumu partnerībā, tā kā mēs enerģiju veltījām mūsu dienvidu partnerībai. Es domāju, ka gan tas, ko Stefans teica, gan daudz kolēģu teiktās parlamentā, man liekas, kāda bilde ir ļoti skaidra. Jā, mums ir griba. Samits, kas būs Varšavā, būs tiešām svarīgs. Gribētu pateikties Polijas prezidentūrai par milzīgo darbu, kas ir ieguldīts tā veidošanā. Es zinu, kā tas ir un tiešām gribētu viņiem pateikties. Šī darba dēļ, šī ieguldītā darba dēļ jūs redzēsiet no Stefana un manas puses labu pārstāvniecību no Eiropas Savienības puses un ceru, ka samits kopumā būs veiksmīgs. Protams, ir daudz izaicinājumu skatoties uz mūsu sešiem partneriem. Katram ir kas īpatnējs, ar katru mums ir savi izaicinājumi un arī rūpes un raizes, par kurām mēs dzirdējām šajā namā. Iesaldētie konflikti, iespējamie jaunie konflikti, principu un vērtību un definēšana, kas mums ir pašsaprotams pie mums, bet kurus mēs gribam, lai arī mūsu partneri pieņemt šo jautājumu risināšanu skaidrā un caurskatāmā veidā. Visbiežāk mūsu diskusijās mēs runājam par Jūliju Timošenko un gribu ļoti skaidri pateikt, ka mēs šo jautājumu esam pacēluši, ka šeit ir selektīva juridiskās varas izmantošana. Kritika nāk ne tikai no mums, bet arī neatkarīgiem ekspertiem. Ir ļoti svarīgi, ka šis jautājums tiek skatīts. Es ar kolēģiem esmu runājis par to, Stefans par to ir daudz runājis. Mēs gribam redzēt pareizu juridisko procesu, godīgu, taisnīgu tiesu, tā kā tas notiek pie mums Eiropas Savienībā. Esmu bijusi tieslietu ministre un zinu, cik svarīgi ir šajā Eiropas Savienības attīstībā ievērot absolūti šos principus. Mēs turpināsim diskusijas par brīvās tirdzniecības līgumu, par asociācijas līgumu, jo mēs domājam, ka tas dos lielākas garantijas, ja tā var teikt, par dažiem šiem jautājumiem, kas ir svarīgi Ukrainai. Bet kā jau te tika norādīts, līguma būs jāratificē nacionālajie un Eiropas parlamenta vēlēsies redzēt, lai šie līgumi ir izstrādāti visiem pieņemami. Par dažiem specifiskiem jautājumiem. Pār pilsoniskās sabiedrības instrumentu mēs esam jau 22 miljonus atvēlējuši tam. Tas pievēršas nodarbinātības jautājumam un sabiedriskās atbildības jautājumu. Atgriežoties pie šīs caurskatāmības, tieši tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Tas ļauj mums izdarīt to, ko mēs nevaram izdarīt ar citiem instrumentiem. Mēs neizmantosim to citiem mērķiem bet mūsu partneri gan austrumos, gan dienvidos ir izvirzījuši dažādas jautājumas, kā atbalstīt jaunus cilvēkus, politiskā procesa nobriešanu. Un es domāju, ka tā mēs varam darboties, tā teikt, tuvāk sev mēs varam palīdzēt tiem, kas varbūt neatbilst visiem mūsu kritērijiem. Un beigās gribu vēlreiz pievērsties rezultātiem, kāda varētu būt samitam. Pirmkārt, skaidri laika termiņi Ukrainas asociācijas un brīvās tirdzniecības līgumam, sarunu sākumam ar Grūziju un Moldovu. Ja mēs varēsim virzīties uz priekšu, šajos virzienos būtu ļoti labi. Mobilitāte ir svarīgs jautājums un jāskatās, ko mēs varam palīdzēt šajā jomā tuvāko mēnešu laikā un arī sadarbību starp dažādiem sektoriem - enerģētiskajā un transporta jomā. Un, protams, politiskā sadarbība un dialogs. Ja mēs šo iespēju varēsim izmantot, lai Eiropas Savienības vadību apvienotu ar austrumu partneru vadību un izveidot labāku sadarbību ar skaidriem mērķiem, ar saistībām, tad mēs visi būsim ieguvēji savstarpēji, savstarpēji iegūmi mums būs visiem, un tas mums savukārt dos vairāk enerģijas darbam ar austrum partneriem. Gribētu vēlreiz pateikties Polijas prezidentūrai, arī Ungārijas prezidentūrai, kas iesāk šo darbu, un ļoti ceru, ka samits būs ļoti labs. Paldies! Paldies! Kolēģi, gribētu jūs informēt, ka mums būs ļoti mazs starpbrīdis, divas minūtes, un tad pārīsim pie nākošā jautājuma kas ir par dzimumu orientāciju un dzimumu identitāti. Paldies!